Le Luc. Kedves kollégák, folytatjuk az ülésünket. Godāmie kolēģi, turpināsim darbu. Vispirms mums ir uh, jāpieņem vakardienas sanāksmes protokols. Protokolī visiem ir pieejami. Es gribētu jautāt, vai kādam ir eh, iebildumi par protokolu. Ja iebildumu nav, tad uzskatīsim, kā protokoli ir pieņemti. Tagad ir paredzētas kopīgās debates.